Hello. Pan przewodniczący! Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Gribētu atvainoties par zināmu kavēšanos. Bija ļoti satraucoša un interesanta diskusija ar Barozo kungu, Manovska kungu un politisko grupu vadītājiem. Tā kā mēs mazliet kavējam. Taču šodien mums priekšā stāv ļoti nopietna diskusija.